Es par tiem ir jābalso. Šie teksti tiks publicēti šīs dienas uh, plenāra sesijas pro, protokolā. Kopā ar uh, padomes uh, priekšsādātāju mēs esam apstiprinājuši un parakstījuši septiņus tiesību aktus, un to nosaukumu ir atrodami šīs dienas plenāra sesijas protokolā.